priekšlikumu no zaļajiem no, eh, politiskās grupas eh, par nominācijām. Tas eh, tiks publicēts protokolā par šodien sanāksmi. Ja netiks iesniegts